Buenos días eh, a todo el mundo. Empezamos eh, la. Labrīt visiem! Sāksim šīs dienas sanāksmi un pirmais darba kārtības jautājums ir ar numuru 7 mūsu darba kārtībā. Tā būs pirmā viedokļa apmaiņa. Par Eiropas komisijas priekšlikumu, kas apstiprināts 10. jūlijā par vienādiem noteikumiem un procedūru kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējumam, izmantojot vienotu noregulējumu mehānismu un vienotu banku noregulējumu fondu. Pirmkārtām dosim vārdu mūsu referentam, Ferēras kundzei no uh, sociāldemokrāta grupas. Lūdzu. Gracias, prezidente. Um, utai... Paldies, priekšsādātāji. teksts, ko izstrādājas komisija, ir ļoti svarīgs vairākos līmeņos. Mais do que fecha uh, o, toda a arquitetura. Un tas, jāsaka, nenoslēdz ciklu, bet uh, drīzāk virzās uz Eiropas banku arhitektūras noslēgšanas. Es uh, tā ātri pastāstīšu par šo dokumentu. Mums bija neformāla tikšanās ar visiem atbilstošiem referentiem, lai saliktu kopā mūsu nostāju par vienoto noregulējumu mehānismu, un es uh, jau esmu iesniegusi piezīmes, kas uh, varētu būt uzskatām kā šīs sanāksmes rezultāti, secinājums. Neviens no referentiem neuzskatīja, ka juridiskais pamats būtu kāda problēma. Tātad runa ir par to juridisko pamatu, uz kur komisija ir veidojusi savu banku noregulējumu, ietvaru. Mēs tātad jau no sākuma uzskatījām, ka juridiskais pamats ir atbilstošs un visi, iesaistījušies, kas bija iesaistījušies šajā, šajā darbā, arī teica, ka vajadzētu pēc iespējas ātrāk virzīties uz priekšu, balstoties uz šo vienoto uh, banku noregulējumu mehānismu. Jāsaka, šis elements visā regulējuma ietvarā ir ārkārtīgi svarīgs. Ņemot vērā to, ka mēs jau paudām savu nostāju attiecībā uz vienotu uzraudzību tātad vienodu uzraudzību tām valstīm, kuras ir Eirozonā un kuras var izvēlēties līdzdarboties Eirozonā. Bet nav jēgas to darīt, ja mums nav vienos noregulējuma mehānisms. Jo nav jēga, ka tad, kad ir uh, vajadzīgs noregulējums, ir atkal jāgriežas pie pašām dalībvalstīm atsevišķi. Ir svarīgi, lai šis risinājums būtu tāds labi, praktiski izmantojams, lai tas būtu koordinēts, lai tas būtu efektīvs. Un tāpēc mēs pie šī jautājuma gribam strādāt pēc iespējas ātrāk. Padoma arī piekrīt mūsu uh, nostājai un uzskatiem. Arī uzskat, ka jāvirzās uz priekšu ātri. Kaut gan komisijas priekšlikumu joprojām var papildināt un uzlabot. Tomēr Komisijas priekšlikuma pamatstruktūra ir tāda, ko Eiropas parlaments, es uzskatu, var atbildi, atbalstīt. Tagad priekšsēdētāji nedaudz detalizētāk pastāstīšu par šo dokumentu. Mēs pie šī dokumenta strādājam tāpat, tāpat laikā, kamēr strādājam pie RRD direktīvas. Un te mums ir nepieciešams viens vienots juridiskais ietvers visām dalību valstīm. Tātad mēs strādājam pie RRE e direktīvas vienlaicīgi. Vienlaicīgi strādājam arī pie SRM 4. Tātad vienotais eh, noregulēja mehānisms. ir nepieciešams. Lai varētu izsvērt uh, gala lēmumu par RRD direktīvu, tātad par uh, sanācijas noregulējumu direktīvu. Tātad mums ir jānogaida tāpēc līdz tiks pieņemta RRD direktīva, sanācijas noregulējuma direktīva. Man interesē, ko kolēģi par to domā. Es domāju, ka mums ir nepieciešama horizontāla platforma šīm tiesiskajam regulējumam, un tas ļaus banku noregulējumam un noregulējumu likumdošanai būt tādai homogēnai visās uh, Eiropas Savienības uh, valstīs. Un es gribētu lūgt sekretariātu apstiprināt kurus pantus mēs nevaram izskatīt līdz tam, kamēr tiks uh, pieņemta BRRD direktīva, tātad Banku sanācijas noregulējuma direktīva. Parlamentā, cik es saprotu, vēl pagaidām notiek uh, sarunas par to. Tātad dažus elementus SRM uh, vienotā noregulējuma mehānismā nevar atrisināt bez RRD direktīvas pieņemšanas. Vēl dažas lietas ir nepieciešams arī tālāk noskaidrot un konkrētāk tad, kad mēs runājam par tās augstās valdes pilnvarām juridiskajā tekstā. Parādās šī jaunā aģentūra, kura darbosies Banku Savienības līmenī noregulējumu gadījumos. Tātad institucionāli un tīri no tiesiskā aspekta komisijai ir jābūt struktūrai, kas pieņem lēmumus. Bet šim juridiskajam tekstam attīstoties, ir svarīgi, lai mēs nodrošinātu to, ka saiknes starp šo jauno struktūru un Eiropas komisiju būtu ļoti skaidri definētas. Un tas, protams, saistās arī ar Nós pensamos que deve haver um paralismo. Saistās arī ar uh, valstu līdzekļiem. Bet, kā es teicu, mums ir jāgaida, kas izrietēs no sarunām starp uh, parlamentu un citām iestādēm par vienotu uzraudzības mehānismu, un, protams, ir jāatzīmē arī parlamenta īpašā loma nozīmējot to, persona, kas būs atbildīga šajā mm, noregulējuma iestādē vai institūcijā. Manuprāt, mums ir jānodzi, jānodrošina tāda paralēla un tāpat laikā vadoša Eiropas parlamenta loma. Ir ārkārtīgi svarīgi, ko mēs darīsim strādājot pie šī mm, noregulējuma mehānisma būs nepieciešams nozīmēt izpildu direktoru, un parlaments vienmēr ir uzsvērs, cik svarīgs ir uh, dzimuma līdzsvars šādās jomās. Un šīs lietas būs jāpaturprātā tad, kad runāsim par uh, pašu ārkārtīgi svarīgu amatu. Jo, kā es teicu, šī būs ļoti svarīga finanšu struktūra. Ir vēl citas detaļas, kurās pārāk detaļās neiedziļināšos, Es eh, šeit gribēju uzsvērt elementus, kas ir vissvarīgākie, tāpēc es tagad pāriešu pie vēl divām citām tēmām, kurās eh, man īpaši interesētu dzirdēt, kas kolēģiem būtu sakāms. Parlaments vienmēr ir uzsvērs savu lomu attiecībā arī uz uh, noguldītājiem, uz uh, šiem bail-in gadījumiem, runājot par uh, atbilstīgiem depozītiem. Šis jautājums ir ārkārtīgi būtisks un ir ļoti svarīgi, lai mēs atjaunot un tālāk arī uzturētu pilsoņu uzticību. Tāpēc ir jāstrādā ļoti uzmanīgi, it īpaši izvērtējot iespēju nodrošināt depozītu garantijas un šīs bēlīņa iespējas. Tāpat arī runājot par banku noregulējumu, depozītu garantijas varētu nebūt dzīvot spējīgas, ja sistēma no sākuma nav no sākuma skaidri definēta. Un tāpēc parlamentam ir jābūt ļoti skaidram un Iespējams, kā ar padomu tas vēlreiz būs jāpārunā. Un vēl viens punkts. Ja mums ir vienots noregulējums, un tāda ir parlamenta nostāja, to mēs vienmēr esam gribējuši, esam par to cīnījušies. Banku noregulējums ir mūsu ideja. Tā mums jau radās 2010. gadā. Tā tad nepieciešama līdzekļi, pieejami līdzekļi, jā, teiksim, nu, ir nepieciešams noregulēt kādas bankas uh, situāciju, jo ir nepieciešama papildus līdzekļi. Parlaments vienmēr ir atbalstījis šādu domu, ka ir nepieciešams kopīgs fonds, ko finansē pašas bankas un citas struktūras, kuras ir iesaistītas šajā riska uh, Uh, sistēmā, un mēs domājam, ka šis sākotnējais uzstādījums joprojām ir pareizs. Bet, kāda šī sistēma sāks darboties, uzreiz jādomā, kā fondu papildināt. Vai nepieciešama vai nepieciešama kredītlīnija, tā teikt, šo līdzekļu papildināšanai, vai šāda iespēja ir jāparedz jau no paša sākuma. ESM un uh, EFSF saiknes starp šo fondu un šīm minētajām struktūrām ir ārkārtīgi svarīgas, tām ir jābūt konsekventām. Mēs nedrīkstam pieļaut tādu fragmentētu darbību. Tad, ja nepieciešams palīdzēt kādām bankām. ja kāda banka, piemēram, iziet šo organizēto vai jau iepriekš paredzēto noregulējumu procedūru. Ārkārtīgi svarīgi ir šī pamata filozofija, tādas rīcības pamatā. Bet katrā gadījumā Mums šāds teksts ir vajadzīgs, tas būs viens no pamatakmeņiem Banku Savienībai, un tas nodrošinās trīs galvenos mēķus - finanšu sistēmas labāku stabilitāti, otrām kārtām nodrošinās nodokļu maksātāju aizsardzību, jo tieši nodokļu maksātāji ir cietuši banku problēmu dēļ, un trešām kārtām tiks nodrošināta arī patērētāja aizsardzība. Es atvainojos, saka runātāji, eh, noguldītāju aizsardzība tiek nodrošināta, un eh, ja šie trīs elementi tiks nodrošināti, tad es domāju, ka bankas beidzot atgriezīsies pie tā, ko tām ir paredzēts darīt tā, tad, lai depozīts noguldījums pārvērst kredītos un varētu palīdzēt reālai ekonomikai un lai palīdzētu Eiropai izkļūt no ļoti garas un dziļas krīzes. Tā tad mums ir jāstrādā atbildīgā veidā, kopā sadarbojoties ar citām iestādēm, arī šeit parlamentā. Es domāju, ka Daudzas politiskās grupas jau sadarbojas, un parlaments tik tiešām ir apņēmības pilns pātrināt šo procesu un izstrādāt savu pozīciju par šo tekstu. Es ceru un uzskatu, ka arī pārējās institūcijas piekrīt šādam viedoklim. Paldies! Eh, Liels paldies, Elīsa! ETP grupas vārdā. Gozesa kungam vārds lūdzu. Priekšsēdētāji, kā jau jūs norādījāt, es runāšu Vartmans Kols kundzes vārdā, jo viņa ir aizkavējusies savā valstī liels manifestācijas dēļ, un viņa lūdz jūs atvainot, ka viņa nevar būt klāt. Tātad viņa ir ēnu referente, kas runā maniem vārdiem, Mēs esam spēruši ļoti lielu solis priekš iepriekšējā uh, nedēļā apstiprinot uh, centrālās bankas lomu banku uzraudzībā. Tomēr nepieciešams turpināt darbu pie banku uzraudzības, lai nodrošinātu Eiropiešu uzticību banku sektoram. Tāpēc ir svarīgi, lai mēs kopīgi strādātu, izstrādātu ambiciozu laika grafiku, lai varētu uh, ievērot Uh, nospraustu datumu 1. janvārs 2015. gads, lai panāktu to visu. Ir ja nepieciešams uh, strādāt un balstīties arī uz vienoto uh, regulējumu mehānismu, pie kur strādāja Taisens taisen kundze, turpmākajām iespējamām krīzēm. Un arī uh, Hokmar kungs tur ir strādājis kā referents. Tā tad vienotais uh, noregulējuma mehānisms ir ārkārtīgi svarīgs. Mums ir jādod attiecīgajai iestādēji, šī noregulējuma iestādēji nepieciešamie instrumenti, lai tā ātrā veidā varētu strādāt, rīkoties, ja banka ir problēma, problēma situācijā. Ir jāaizsargā noguldītāji, jāaizsargā nodokļu maksātāja nauda un uh, jākompensē reāla ekonomikai nodarītais skaitējums. Tāpēc Vortmala Kols kundze atbalsta šī, šī Barņē kunga priekšlikuma ambiciozos centienus, kaut gan šis priekšlikums vēl tiek diskutēts. Vortmals Kols kundze šobrīd gribēja pievērst uh, uzmanību vairākiem punktiem. Tātad ir īpaši šī nu, regulējuma mehānismu saiknes ar uh, komisiju. Ir nepieciešams pilnvaru uh, līdzsvars starp parlamentu un komisiju un nedrīkst pieļaut interešu konfliktu starp abām institūcijām. Padomei dot lielākas pilnvaras, tas būtu ļoti grūti no mūsu puses, bet katrā ziņā visas iespējas ir nepieciešams kārtīgi pārdomāt. Tātad noregulējuma fonds, kurš būtu uzticams, ir nepieciešams, lai nodrošināt uzticamību šim vienotam noregulējuma mehānismam. Nedrīkst pieļaut, ka šī fonda veidošana būs pārāk ilga. Mums ir jāskatās, kā privātais sektors uh, veido šo fondu, tāpat laikā ir jāparedz arī visas iespējas, lai varētu pātrināt uh, šī fonda veidošanu. Banku kontrole Eiropas Savienībā Eiropas parlamenta prāta ļoti svarīgs jautājums. Esam jau daudz pavirzījušies priekš vienotā uzraudzības sistēmā. Mēs noteikti varētu uzlabot zināmas punktus šajā dosijā, it īpaši, piemēram, šīs noreglējuma padomas, izpildu direktoru nozīmēšana. Mums ir jāskatās tālāk. Eiropas parlaments aicina Eiropas līmeņa institūcijas Tātad vēl tālāk šīs sarunas par noregulējumu iestādi, par tās valdi. Uh, jāstrādā līguma noteiktajās jomās un jāizmanto tāpat uh, iespēja baust mūsu globālo skatījumu par šo Eiropas uh, noreglējumu sistēmu un jāparedz arī pārskata klauzulu. Tātad tāda ir Vortmans Kols kundzes priekšlikumi attiecībā uz uh, referenta darbu un viņa pateicis referentē par labveikto darbu. Paldies! Euh, euh. Liels paldies, Gazeta kungs! Gulā kundze, lūdzu. Um, bien, merci, on a... Paldies. Šķiet, ka. Mēs te strādājam tā kā pie, pie sešu pakotnes, skatoties uz uh, sejām Elijas, Korīna un uh, citi, bet uh, tas nebūtu nav slikti. Es domāju, ka um, principā ir piekrišana, šim komisijas priekšlikumam jārīkojas ir ātri, un es uzskatu, ka šis tik tiešām ir pēdējais, nu, tāds elements, pie kura mēs esam strādājuši kopš šī parlamenta sasaukuma sākuma, un mums jāvirzās uz priekšu. Un mums jāskatās nākotnē, mums ir jārīkojas ātri, jāizstrādā galvenie elementi, un, ja kaut kas būs jāpārskata pēc laiciņa, tad labi, bet mēs nedrīkstam šobrīd zaudēt laiku. Uh, Es piekrītu tam, kas jau tika teiks, tāpēc runāšu ātri par koordinācijas starp padomi. Starp šo noregulējumu padomu komisiju, kā jau Zeskungs norādīja, ir jāstrādā arī ar ECB, nodrošinot šo uzraudzības funkciju, jo mums būs divas iestādes, kuras viena pēc otras uh, iejauksies. Tām ir diezgan dažādas konfigurācijas, tā tad uh, ne gluži vienādas, Un darbs notiks kontekstā, kas ir ļoti nopietns, jo mēs runājam par banku iestādēm, un mēs jau nesen esam redzējuši uh, piemērus Beļģijā un Francijā kopš krīzes sākuma, tāpat arī Nīderlandē un citās valstīs tādas uh, pārobežu problēmas, cik, un mēs redzam, cik jautājums ir sarež, sarežģīts. Tātad, uh, tāpēc mums vēl joprojām ir liels darbs priekšā. Pāris tehniski komentāri komisija runā par uh, regulējumu, kas tiks attiecināts uz dalību valstīm. Tas būs ārkārtīgi svarīgi tīri konkurences jomā, kā mēs varam ātri pieņemt lēmumus, ņemot vērā arī dalību valstu uh, vēlmes, kuras varbūt katra darbojas savā ritmā. Un kas notiktu, ja, piemēram, viena valsts izlemtu iziet no šīs sistēmas, no uh, noregulējuma sistēmas? Tātad kā mēs varētu garantēt to, ka cilvēku ieguldītā nauda tomēr tiek garantēta? Tātad kā mēs varētu garantēt, ka viss šī sistēma vienkārši nesabrūk vienā dienā, tāpēc, ka valdība vienā valstī mm, ir izlēmusi izstāties? Es domāju, ka ir jānodrošina obligāta stabilitāte, kā jau uh, referenti teica, ir jādod iespēja iestāties arī neirozonas valstīm, ir jādod iespēju pieņemt uh, lēmumus un nedrīkst būt tāda lēmuma, kas varētu radīt šādu katastrofālu situāciju. Tātad es visā vismā pilnīgi uzticos uh, referentiem un domāju, ka viņi ātri radīs labu kompromisu ar komisijas palīdzību un, protams, arī uh, ir jāsazinās ar ECB, lai labāk uzzinātu, kā viņi taisās īstenot tos tiesību aktus, ko esam pieņēmuši. Eh, Paldies! Filips Lamberts. Nē, neesmu Filips Lamberts, saka runātājs, bet nu labi. Es tomēr izteikšos vācu valodā. No mūsu puses es gribētu uh, izteikt dažas centrālās idejas. Uh, komisijas priekšlikums par uh, noregulējuma iestādes un no, noregulējuma fonda izveidi uh, uzsvarot, ka šeit ir runa par kopēju fondu un par vienotu fondu, tas, eh, mūsuprāt, ir mērtiecīgi. Mēs uzskatām, ka eh, priekšstati Eiropas Savienībā par to, ka katrā valstī būtu jāveido sava noregulējuma iestāde un savs noregulējuma fonds, novestu pie tā, ka neviens eh, nevarētu nodrošināt uh, ticamu, reālu noregulējumu, un neviena banka arī netiktu glābta. Atcerēsimies, ka ir ļoti daudz mazu valstu, kuras nespētu šādu iestādi un fondu izveidot. Šādām iestādēm nekad nebūtu vajadzīgās pieredzes, lai šaubīgos gadījumos nodrošinātu noregulējumu. Nacionāli nodalītas iestādes un fondi nozīmētu to, to ka beigās atkal maksātu nodokļu maksātājs. Ir vajadzīgs ekonomiskais potenciāls un um, tādas iestādes kā tā, tā, tādos reģionos kā, piemēram, Mīnhene, kur ir uh, vajadzīga šāda kopēja noregulējuma iestāde, um, vispār šāds iestādes nevarētu izveidot, tam nebūtu pilnīgi nekādas jēgas. Un parlaments noteikti to uh, nosūtītu atpakaļ. Proti, mums vajadzētu pieprasīt reālu banku savienību, un tajā arī pie, iederētos šāda kopēja noregulējuma iestāde un kopējas noregulējuma fonds. Šajā sakarā nevajadzētu nošķirt mazās un lielās bankas. Arī mazu banku nevarēs efektīvi noregulēt nacionālā līmenī šāda nacionāla iestāde. Uh, Ja mēs nespēsim Eiropas līmenī izveidot kopēju noregulējuma iestādi un noregulējuma fondu, tad mēs noraksim visu to, ko jau mēs esam paveikoši banku uzraudzības jomā. Macht bei der uh, Beaufsicht. Nav uh, saprotami, ka šādas iestādes uh, uh, it kā saņems kopējas līdzekļus, bet nevēlēsies uzņemties atbildību par uh, savu darbu. Atcerēsimies, ka vara un atbildība vienmēr iet roku rokā, un šis priekšlikums par uh, nacionālu iestāžu un fondu tīkla izveidi nav uh, pietiekami argumentēts. Ar ģenerāla uh, advokāta atzinumu par uh, īso pozīciju pārdošanu uh, norāda uz to, ka it kā ir pilnīgi skaidrs, ka bez līgumu mainīšanas mēs nevarēsim izveidot kopēju noregulmē iestādi. Bet šķiet, ka ģenerāla advokāta atzinumā parādās arī zināma ironija. Žāns Pauls Gozes un Silvija, um, jūs atcerēsieties, ka mēs ar komisiju vienmēr esam strīdējušies. Mēs um, mēģinām te um, piesaukt dažādus baušļus. Ģenerāla advokāts pilnīgi skaidri norāda, ka tas nepiekrīt parlamenta juridiskiem dienestam un Eiropas komisijai. Viņš ļoti skaidri pavēstīja, ka uh, likumdevējs var dot pilnvaras aģentūrai, bet ir vajadzīgs ticams tiesiskais pamats, kas, protams, ir reāls. Ģenerāla advokāts saka, ka 352 un pastiprinātā sadarbība ļauj institūcijām iet daudz tālāk, izveidojot jaunas institūcijas un, institūcijas un aģentūras ar lēmumu pieņemšanas pilnvarām. To nevajadzētu novērtēt pārāk zēmu, jo te ir runa par juridisku problēmu. Un uh, Ja mēs runājam par pakāpojumu sniegšanu, tad, protams, mums ir vajadzīgs spēcīgāks pamats Eiropas līmenī. Un tieši to mums arī vajadzētu šajā ziņojumā iek iekļaut. Mums nevajadzētu šeit pakļauties šām uh, Mironī nesaprātīgajām idejām. 50. un 60. gados tika pieņemti pamatoti lēmumi, jo komisija pati nolēma savus lēmumus, uh, savu lēmumu pieņemšanas pilnvaras nodot uh, aģentūrām. Luksemburgas gadījumā tas eh, ir pilnībā atbilstoši padome un parlaments, tātad likumdevēji šeit var nodot izpildu pilnvaras aģentūrai. Protams, arī SSM gadījumā parādās rīdzīgas problēmas. Es esmu priecīgs par to, ka Luksemburgas tiesa ir norādījusi šo problēmu un uz to, ka tā ir jāatrisina uz visiem laikiem. Protams, Šis jautājums, kas tiek uzdots par kopējo banku uzraudzības iestādi, par Eiropas centrālo banku, mums, protams, ir jādomā par backstop un par bilanču uh, pārbaudēm. Skaidrs, ka Eiropas centrālā banka, baidoties no, mar, no, no tirgu reakcijas, uh, nevēlēsies uzsākt patiešām striktas pārbaudes. Ja uzraudzības eh, pilnvaras tiek eh, nodotas Eiropai, tad eh, šeit noteikti parādīsies ļo, ļoti daudz dažādu trūkumu, un mēs nevarēsim atļauties šīs stresa pārbaudas, bet no tā mēs varēsim izvairīties tikai tad, ja mēs zināsim, kurš šābu gadījumā maksās. Šis kopējais m, mm, banku regulējuma fonds ir jāpadara m, mm, darboties spējīgs. Mūsu darbā noteikti vajadzētu par to runāt. Šim fondam vajadzētu būt spējīgam problēmu gadījumā tās atrisināt, un tieši tāpēc šis fonds ir uh, pietiekami labi jāparīko. Tam ir jāuzņemas atbildība par banku nozari kopumā, un mums ir jārīkojas tik ātri, lai tas viss stātos spēkā eh, laicīgi. Kavēšanās ir bezatbildīga. Mēs kopējam banku uzraugam izraujam krēslo no apakšas, neļaujot tam pilnībā nodrošināties ar šādu fondu. Es zinu, ka institūciju nodrošināšana Vācijā daudziem raisa bažas. Vācijā jau pastāv iekšējs banku noregulējuma mehānisms, un tas daudzus uztrauc. Uh, E, kases e, un e, krājkases šajā fondā iemaksā mazāk nekā bankas, bet tas nozīmē to pašu principu, kas ir norādīts Pētera Simonsa ziņojumā. Šeit vajadzētu nodrošināt risinājumu Eiropas tiesībās. Šādā veidā mēs vairāk palīdzētu Vācijas krājkasēm un uh, bankām, nevis katru reizi nodrošināt viņām, viņām izņēmuma regulējumu. Padome 27. pānta 2. pāntā, 2. punktā ir paredzējusi izņēmumu, un šķiet, ka neviens to vēl nav pamanījis. Un tur ir rakstīts, ka Tātad pirms iekavām, pirms 8%, 8 no bilances uh, Eh, tātad pirms eh, šīm iekavām eh, ir iespējamas valsts subsīdijas. Es vēlētos, lai visi paskatās uz 27. pānta otro punktu, jo īpaši mūsu kolēģis Gunārs Hokmarks. Es neuzskatu, ka tas ir akceptējami, ka šīs bankas pirms tās ir sākušas normāli darboties, ka tās var saņemt šādas banku subsīdijas. Uh, Tas ir kompromiss, kas parādījās padomā. Padomē, manuprāt, tas ir neakceptējami un tas runā pretī principam, ka bankām pašām ir jāapmaksā savi rēķini. Kreditoru mm, līdzdalībai noteikti ir jāparādās pirms valsts subsīdijām un eh, pirms valstis ir sākušas kaut ko iemaksāt. Uh, Padome to ir tā ļoti skaisti formulējusi, un līdz ar to tas nevienam nekrīt acīs. Uzskatu, ka šajās diskusijās par banku norikulējumu struktūru šādi izņēmumi neiedaras. Noregulējuma princips kļūst uh, vispār uh, nederīgs, ja mēs pirms iekavām pieļaujam šādas subsīdijas. Mums vajadzētu darboties pēc iespējas ātrāk. Uh, vajadzētu izdarīt to, ko mēs iepriekš esam apņēmušies darīt. Tātad mums ir vajadzīga īsta banku savienība, ko parlaments prasa jau trīs gadus. Paldies, Sen. EKR grupas vārdā dotu vārdu ēnu referentē Vikijai Fordai. Paldies. Apsveicu zaļo grupu par to, ka ir izmantojuši divus referentus šim darbam. Iespējams, ka mums vajadzētu līdzīgi rīkoties arī mūsu grupā. Daži komentāri. Pirmkārt, gribētu teikt, ka mūsu darba uh, mērķis saistībā ar noregulējumu ir iegūt kopainu un izvairīties no zaudējumiem visām pusēm, kā arī valstī un nodokļu maksātājiem tomēr mēģinam arī samazināt šo risku, un viena no lietām, ko esam iemācījušies no krīzes, ir tas, ka nedrošība patiesībā veicina šo situācijas tālāku pasliktināšanos, tādēļ mums ir jāstrādā pie šī noregulējuma satvara, un um, pateicos kolēģiem, kas saprot, kāda ir šī kopaina mūsu mērķis. Tomēr es tajā pašā laikā saprotu, ka nav šādas vienotas pieejas, kas atrisinātu visus gadījumus, un tādēļ mums nepieciešams elastīgi rēģēt uz dažādiem krīzes un šiem katastrofu veidiem. Pirmkārt, gribētu teikt, ka ir jāstrādā pie elastības, bet tajā pašā laikā arī demokrātiskā izsekojamība, uzskaitāmība visām pusēm, kas iegūst šo elastību un pilnvaras. Neatkarīgi no tā, kas ir noregulējuma iestāde, tai būs nepieciešami dažādi instrumenti, un tai ir jābūt arī spējīgai šos instrumentus izmantot. Mums ir jāpārliecinās, ka gadījumos, kad šie instrumenti tiek izmantoti, tad mēs varam saukt pie atbildības attiecīgo iestādi, un es domāju, ka viena no lietām, ko esam iemācījušies no Kipras scenārija, ir tas, ka lēmumi, ko pieņēma komisija, uh, no tiem netiek tādā pašā veidā prasīta atbildība kā no valstu finanšu ministriem. Ja komisija varbūt ir izdarījusi tādu apšaubāmu lēmumu, nu ļoti grūti to apšaubīt, jo tā ir šī kopīgā atbildīga par um, kopīgā komisijas atbildība, bet vienu konkrētu lēmumu ir ļoti grūti izsekot, tā teikt. Un dalību valstīm tādēļ ir um, zināmas šaubas un tāda nevēlme dot komisijai tik plašas pilnvaras. Un jāsaka, ir instrumenti, ko var reti izmantot, kas nav bieži izmantojami. Tādēļ, ja komisija tiek piešķirt šāda veida pilnvaras, tad mums, kolēģi, ir ļoti rūpīgi jāpadomā par šo atbildības pieprasīšanu, un tad jādomā, vai atbildību prasīt komisāru kolēģijai vai atsevišķiem komisāriem. Tālāk atbildības jautājums. Lai būtu iestādēji uzticamība lēmumu pieņemšanas proces, procesā, ir jābūt šai galējai atbildībai, kas ir uzliekama noregulējuma iestādēji. Un viena lieta ir runāt par fondu konkrēti, bet nu, run, varam runāt arī par gadījumu, kad uh, bankrotē liela ba uh, banka, un tad vai nu fonds var pārmērīgi kompensēt šo banku, vai arī varbūt nepietiekami izmaksāt kreditoriem naudu, un kuru tad sūdzēt tiesā šādā gadījumā, vai atbildība būs Eiropas Savienības budžetam, vai komisija būs tā atbildīgā. Tātad, kas ir šis atbalsta mehānisms, kas stāv aiz muguras gadījumā, ja lēmums tiek pieņemts nepareizi? Uz ko gulst šī atbildība? Tālāk par finansējumu runājot. Jā, es saprotu, kādēļ dažas no iesaistītajām dalībvalstīm to politiķi norāda, ka nevēlamies šādu centrālu fondu. Tajā pašā laikā es saprotu arī deputātus, kas norāda, ka nav vēl šīs sistēmas. Tomēr, ja mums būs šāds centros, centrāls fonds, tad jāsaka, es nevaru piekrist esošajai komisijas nostāja, kas mums tiek klāstīta tiek norādīts, ka šī fonda izmantošanai nekad nebūtu arī fiskāla rakstura seku. Ja mēs paraugamies uz sākotnējo priekšlikumu vienotā uzraudzības mehānismu kontekstā, vienmēr ir norādīts, ka maksātājs ir tas, kas pieņem lēmumu. Tātad, ja ir šādas fiksāla rakstura seks, tad attiecīgajai valstī ir jābūt spējīgai iesaistīties arī nodokļu pieņemšanas procesā, jo galu galā maksās viņa nodokļu maksātāji. Un, ja mēs apliekam ar nodokli banku vai, nu, beigu beigās, tas tā ir vienkārši nodokļu maksātāju aplikšana ar papildus nodokli. Tādēļ, manuprāt, iesaistītie valstī ir jāiesaistās arī lēmumu pieņemšanas procesā. Turklāt, ja komisija tagad norāda, ka šāda veida lēmumus var pieņemt arī uh, bez tā, ka tie tiek uzskatīti par fiskāla, fiskāla rakstura lēmumu, vai tad tāpēc definīcijas jau, vai tas nav valsts atbalsts? Un vai tad var izmantot šī fonda līdzekļus, neizmantojot valsts atbalsta mehānismu? Nu, manuprāt, ļoti sarežģīti jautājumi šeit jāuzdod. Vēl kāds jautājums, es domāju, tas jūs nepārsteigs, um, zinot, no kurienes esmu. Jā, ir jautājums saistībā ar trešajām valstīm un dalībvalstīm, kas neiesaistās šajā sistēmā, Tādēļ mums ir ļoti rūpīgi tas jāpārdomā, neatkārtošos vēlreiz, bet gribētu norādīt, ka vienotajā noregulējuma mehānismā Eiropas banku iestādēji ir šāda saistoša loma, tādēļ ir jādomā par noregulējumu starp divām noregulējušām iestādēm. Un, ja saskaņā ar vienoto noregulējumu mehānismu komisija pārstāv dalību valstis, un beigu beigās atšķiras viedokļi starp šo noregulējumu iestādi, kas nepiedalās, vai tad Eiropas banku iestāde teiks komisijai, kas darāms, un vai tādā gadījumā Eiropas banku iestāde varēs juridiski vai politiski dot norādes komisijai, kā rīkoties. Šeit potenciāli mēs domājam par saistošu tādu starpnieku lomu, un milzīgiem līdzekļu apjomiem, tādēļ ir jā, jāpakavēs vēl pie šī jautājuma. Jā, Elīsēs, protams, saprot, cik steidzams ir šis jautājums, tomēr mums ir jānonāk pie pareizās atbildes, un mums jādomā, kādā veidā vai šī saistošā starpnieka loma ir tas pareizais risinājums. Es zinu, ka arī Korīna par to runāja, un varu atsaukties arī uz Žanu Polu teikto. Nu, šķiet, ka man ir arī piektais komentārs. Pilnībā var piekrist Svenam. Viņš minēja par vienlīdzīgus spēles noteikumus korporatīviem un uzkrājumu bankām. Tātad kādēļ vieni varētu iegūt atbalstu un otri ne? Mums tiešām ir jādomā par šo atšķirību. Nevajadzētu jau karā gadījumā būt vienam banku, vienam banku sektoram, nozarei, uh, pret kuru attieksme vienmēr ir pilnīgi citāda. Ja ir tomēr šīs savstarpējās saiknes un savstarpējās garantijas, nevar, nedrīkst šādu atšķirīgu attieksmi, ja abas iestādes ir sasaistītas, um, tās saistītas ar kapitālu prasību direktīvu. Tas nozīmē, ka mums ir jādomā arī par izņēmumiem šajā nozarē, kas tiek noteikti, un tad jādomā par vienlīdzīgiem spēles noteikumiem. Es neesmu pārliecināta, ka šie um, tātad spēles noteikumi korporatīviem vai uzkrājuma bankām ja būtu tādi paši kā privātām bankām šobrīd. Tādēļ es domāju, ka tiešām pie šī jautājuma ir jāpakavējas. Muchas eh, gracias, eh, señora Ford. Han pedido turno de palabra. Paldies, Pārnes kundze. Senjor Levinson, senjor Hogmar, senjor Klint. Hīpners kundze vēlējās runāt, Ludvigson kungs, Klintsa kungs, Saimons Epings, Podimatas kundze un Lambert kungs, bet mums ir jābalso pēc 40 minūtēm, godāmie kolēģi, tāpēc vienīgais, ko es varu darīt, es varu jums atvēlēt katram 3 minūtes. Tāpēc nekavēsimies un tūlīt dodu vārdu Hipners kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlētos sākumā teikt, ka tas, ko esam saņēmuši no komisijas, ir ļoti konstruktīvs priekšlikums. Tas mūs virza uz tādu institūciju izveidi, kas uh, vēl nepastāv Eiropas banku sistēmā. Tāpēc mums vajadzētu saglabāt šo konstruktīvo pieju un vajadzētu atcerēties, ka galīgais mērķis ir nodalīt uh, bankas no valstīm. Es vēlētos pieminēt uh, divas lietas. Viens attiecas uz vienoto noregulējuma mehānismu un noregulējuma direktīvu, un šajā noregulējuma balsojumā mums vajadzēs domāt par fondu izveidi visām institūcijām, kas ir uh, iestādes kompetencē noregulējuma un sanācijas direktīvā tas nav paredzēts. Katrai institūcijai ir vajadzīgs adekvāts noregulējuma plāns, un 7. pāntā mums iespējams vajadzētu atsaukties uz noregulējuma un sanācijas direktīvu, lai plāni netiktu dubultoti. Viens no risinājumiem varētu būt tāds, ka noregulējuma padome izskata plānus, kas tiek gatavoti saskaņā ar noregulējumu un sanācijas direktīvu, tā vietā, ka šie plāni tiek veidoti atkal no jauna. Par padomi Silvija Gulāra teica, ka sistēmai ir uh, jāiekļā pēc iespējas vairāk lietu, bet tad, kad uh, mēs skatāmies uz um, padomas sesijām, uz ilgspildu pilnvarām, uz plenāru sesijām un tā tālāk, uz to, ka balsošana arī notiek īpašā veidā, tad mēs nonākam pie secinājumiem, ka dalībvalstis, kurās ir filiāles, meitas uzņēmumi tiks šeit izbalsotas. Mums vajadzētu šeit pameklēt alternatīvas. Un es šeit saskatu divas iespējas, ja mēs vēlamies saglabāt um, lēmumu pieņemšanas procesu tādā formātā, kā tas ir ieteikts komisijas priekšlikumā, uh, tad eh, dalību valstīm, kurās ir filiālis un meitas uzņēmumi, arī vajadzētu ļaut veidot noregulējuma plānus. Visās situācijās, kur eh, finanšu stabilitāte valsts līmenī ir apdraudēta. Šis jautājums ir ļoti nopietns. Mēs varētu šeit paredzēt arī citu iespēju. Mēs varētu dot meitas uzņēmumiem uh, iespēju lemt kas būtu proporcionāla daļu skaitam, kas eh, tiek turēts šajā uzņēmumā. Protams, mums nevajadzētu pieļaut, ka finanšu tirgos notiek kaut kādi izskropļojumi pēc balsojuma. Un kā mēs varam salīdzināt norikulējumu mehānismu ar vienoto uzraudzības mehānismu? Vienotiem uzraudzības mehānismam būs vispārēja kompetence, mazākās bankas paliks nacionālās iestādes uzraudzībā, ja runa tieši par uzraudzību, bet visas bankas neatkarīgi no to izmēra un no SRM. But resolved uh, centrally, and I, again, I think this we could address also in the uh, similar resolution mechanism. Tiks pakļautas vienotajam uh, noregulējuma mehānismam. Lielas paldies, Hībners kundze! Tagad eh, dodu vārdu Ludvigsona kungam. Paldies, priekšādātāji. Šeit parādās kāds aspekts, kas, manuprāt, pavājina komisijas priekšlikumu. Darbinieku perspektīva šeit nav iekļauta tik lielā apmērā, kā vajadzētu. Tiesisko tekstu šeit vajadzētu stiprināt. Darbinieki ir eh, ļoti būtiski situācijā, kad banka ir nokļuvusi grūtībās. Darbiniekiem un to pārstāvjiem ir jādod visa iespējamā informācija. Viņi konstruktīvā veidā var nodrošināt, lai maksājuma funkcijas tiktu turpinātas, vai arī, ka banka tiek likvidēta saskaņā ar parasto procedūru. Noregulējuma plānā vajadzētu paredzēt uh, komunikācijas iespējas ar darbiniekiem. Tāpat arī noregulējuma mehānismā ir jāparedz skaidra atbildība, lai nodrošinātu, ka darbinieki tiek informēti un lai ar viņiem konsultējas. Mums vajadzētu uzskatīt, ka darbinieki ir, mm, ir, um, ir vērtība un nav tikai tādi kā bandinieki, tad, kad mēs nodarbojamies ar banku likvidāciju. Paldies Ludvigsona kungam. Klīnca kungs Aldas grupas vārdā. Paldies! Ja mēs paskatāmies uz banku situāciju Amerikā un Eiropā, mēs varam konstatēt, ka Amerikā lielās bankas eh, pēc krīzes ir kļuvušas vēl lielākas ar pārņemšanu, apvienošanos un tā tālāk. Un arī ļoti daudzas bankas ir noregulētas, apmēram vairāki desmiti banku ir noregulētas. Eiropā tā nav noticis, tāpēc mēs saprotam, ka ir vajadzīga konsolidācija un ka mūsu bankas kļūst arvien vājākas. Tas, ko jūs iesakāt, ir ļoti svarīgi. Protams, mums ir vajadzīgs noregulējuma mehānisms, jo īpaši tas ir vajadzīgs pārobežu bankām. Taču mm, esmu pārliecināts, ka mums ir vajadzīgs šāds mehānisms visai Eiropas Savienībai. Ja mēs tagad teiksim, ka mēs eh, to darīsim tikai tur, kur ir ECB uzraudzība, tad tas būs tikai otrs labākās risinājums, un tas arī nebūs demokrātiski un nebūs pareizi. Pārējās valstis pēc tam varēs tikai izlemt, vai tās vēlas pievienoties vai nē. Mums ir vajadzīga arī vienveidīga, vienota noregulējuma organizācija, un tieši tāpēc mums arī ir vajadzīgs Eh, labāks risinājums nekā tīkls, kas ir apšaubāms juridiski un arī citu iemeslu dēļ. Mēs eh, saskarsimies ar grūtībām, mēs nevarēsim šeit eh, pārvarēt visas atšķirības, mēs strīdēsimies par finansējumu un par dalību starp atsevišķiem dalībniekiem. Tas, kas tiek pašlaik ieteikts, nav īsti pareizi, jo uh, Šeit eh, balsu sadalījums nav godīgs. Neuzskatu, ka eh, mātes uzņēmumu un meitas uzņēmumam ir jādod viena un tā pati balss, tā kā tas ir šeit ieteikts. Daudzos gadījumos tas būtu netaisnīgi un arī nebūtu piemēroti. Ja mēs strādāsim ar tīklu, tad mums būs vajadzīga striktāka harmonizācija starp norikulēm plāniem valstīs, un noregulējumu mehānismiem atsevišķās valstīs. Es domāju, ka mēs tik ātri to nevarēsim izdarīt, un mēs būsim vīlušies. Protams, mums ir vislabākie nodomi, bet es neuzskatu, ka mums to izdosies panākt. Jums ir sešas minūtes atvēlētas. Jā, diemžēl tas ir liels trūkums, un man ir jāsaka, ka finansējums mums sagādās ļoti lielas grūtības. Ir pilnīgi skaidrs, ka ilgu gadu laikā, iespējams desmit gadu laikā, šis norikulējuma fonds nebūs tik labi apgādāts ar finansēm, kā tam vajadzētu būt. Un šie starp risinājumi - izveidot kredītlīniju vai nod, izmantot ESM finansēšanai, to visu vajadzētu nu, apšābīt, tāpēc, ka Eiropas uh, Mm, vienotais mehānisms noteikti nevarēs to nodrošināt. Vācijas nodokļu maksātāji nodrošina 27% šajā mehānismā, un atklāt sakot, šim mehānismam nebūs uh, nekāda sakara ar Vācijas bankām. Uzskatu, ka pilsoņi to nesapratīs, tāpēc mums ir jāmeklē šeit cits ceļš. Vēl kāds punkts - institucionālā nodrošināšanas sistēma. Vik Slovākija, es domāju, ka jūs nepareizi sapratāt Svenu. Svens neteica, ka mums ir vajadzīga uh, institucionāla sistēma, kas izslēdz krājkases. Viņš vēlas, lai tas tiktu viss iekļauts Eiropas tiesībās, un to varētu uzskatīt par vienu, vienīgo risinājumu. Es viņam varētu piekrist, ja šīs institūcijas arī tiktu nodrošinātas un tām tiktu nodrošināts vajadzīgais finansējums. Sven, es redzu, ka krājkases eh, beigās risinās mm, federatīvo zemju banku problēmas. Nevajadzētu būt tā, ka par bankām ir atbildīgi nodokļu maksātāji, bet par krājkasēm kāds cits. Es ceru, ka mums relatīvi ātri izdosies atbrīvoties no juristu paustajām bāžām. Nedrīkstētu būt tā, ka mēs meklējam risinām, beigās to atrodam un tad to apgāž juristi. Paldies Klīns kungam. Pīters Saimons, sociālas grupas vārdā. Trīs minūtes, lūdzu. Paldies, paldies, Volfa, ka Tu arī eh, teici, ka juristi šaubas šeit nedrīkstētu mūs ierobežot. Es labprāt eh, dzirdētu kaut ko tādu arī no Berlīnas, bet Berlīna saka kaut ko citu. Eh, Eiropa un Eiropas bankas šķiet visvairāk apdraud, apdraud tieši Vācijas valdība ar savu blokādi, tā visu sa sarežģīja tiek norādīti tiesiskie pamatojumi, tiesiskie pamati noregulējuma mm, padomē. Ja viss tiek norādīts, tad mēs nevaram pavirzīties uz priekšu ne par vienu milimetru. Ir skaidrs, ka visos šajos jautājumos mēs varam vienoties uz vienu lietu, proti, ka nodokļu maksātājs vairs nedrīkst maksāt. Ja mēs vēlamies atrisināt eh, ekonomisko krīzi, uh, Ja mēs pārvarēsim šo blokādi, tad beidzot mēs dzirdēsim kaut ko pozitīvu no Berlīnes. Mēs visi to vēlamies, mēs strīdamies par īsto ceļu, bet mēs to nenoraidām kopumā. Es domāju, ka tas ir pats svarīgākais, ko mums vajadzētu saprast, un cerams, ka tuvākajā svētdienā Berlīne arī nodrošinās eh, risinām atrašanu. Senjor, e... Eh, Paldies, Saimon Kungs! El senjor Epink. Epinkungs. Ja, danku vēl, voorzitter. Paldies, priekšstādātāji. Ir eh, interesanti dzirdēt, ka um, arī vāciski izsakās par juristiem. Luters, man liekas, teica, ka juristi ir slikti kristieši. Bet, lai tā teikt, noskaidrotu juristu apziņu, jā, nu es domāju, ka Tas tā. Bet runājot par ziņojumu, protams, esam par uh, vienotā noregulējuma sistēmu, jo ir nepieciešams šāda sistēma attiecībā uz banku likvidācijas un bank bankrotu gadījumiem. Bet kā piepildīt šo fondu? Tā tad uh, te būtu divas fāzes noteikti. Pirmām kārtām ir jāparedz uzraudzība un uh, noregulējums. Principā trīs fāzes - uzraudzība, noregulējums un uh, depozītu garantijas Eiropas Savienībā. Mm. Klinskunga minētajās valstīs mēs saprotam, ka ir valsts, kuras nevēlas šādu sistēmu, arī Nīderlande, un tāpat laikā vairākums ir pār šādu sistēmu, un referents uh, ar visādiem aplinkiem mēģina nu, nonākt pie vajadzīgā rezultāta. Tā tad ir mm, izveidot depozītu garantijas sistēmu. Uh, Kasa būs tukša, fonds būs tukšs Mēs te runājam par kredītlīniju, kā tad šo kredītlīniju varēs uh, piešķirt un aizpildīt. Gribētu atgādināt Klīns kungam, kā viņš runā arī par uh, vācu nodokļu maksātājiem, bet uh, pirmais katram būtu noteikti glābt savu banku. Uiteindelijk toch nog, eh, de, de ESM is gebruikt. Es gribētu atgādināt, ka stabilitātes mehānisms jau tika izmantots. Mm, Barņē komisāra kungs runāja par public backstop, tātad par šādu valsts atbalstu mehānismu. Tas ir Eiropas uh, depozītu garantijas mehānisms, gan nekad nav bijis minēts. šādai sistēmai, par ko jūs runājat, eh, tādos eh, priekšrocības eh, lielajām bankām. Un lielās bankas bieži vien uh, iespaidos no politikas. Un es atbildēšu uz Ferēras kundzes jautājumu, vai es jūs gribētu, lai mēs caur šādu sistēmu nonāktu pie garantija depozīta sistēmas Eiropā. Gracias, señor Epping, tiene ahora la palabra el señor. Paldies. Uh, Obrigado. Epinkungam, Jofeil kungs. Por referir que Paldies, priekšsēdētāji. Vai no bom sentido. Es gribētu teikt, ka šis ziņojums noteikti iet pareizajā virzienā, kas nozīmē nodrošināt lielāku drošību mūsu banku sistēmai. Un ir ārkārtīgi svarīgi, lai tas arī realizētos. Un eh, te nu būtu pienācīgi atcerēties, kas notika Kiprā. Tātad pret šo ziņojumu jātiec ļoti uzmanīgi. Te ir jautājums par to, kā visa sistēma tiek veidot mums. Tas viss ir jāpārdomā. Domāju, ka eh, parlamentam jāiesniedz arī daži grozījumi. Tālāk pats eh, noreglējuma fonds. Šis fonds ir jātīsta tālāk. Tātad labi, to izveidos, to pildīs, apmēram desmit gadus, bankas maksās. Principā viss ir pareizi. Bet ir jādomā, kas notiks, ja nopietna problēma radīsies jau pirms šie desmit gadi būs pagājuši, tātad pirmo desmit gadu periodā. Uh, protams, jā, pēc desmit gadiem šis fonds būs piepildīts, būs kārtībā, bet, kā es teicu, jā, rodas problēma pirms fonds ir sasniedzis savu spēku. Tātad fonds pildīsies lēnāk, un es gribētu referentam likt padomāt par šo aspektu. Ir nepieciešams nākt klajā ar risinājumu, varbūt Eiropas Savienības līmeņa risinājumu, lai risinātu kādas iespējamās problēmas šī pirmā desmit gadu perioda laikā. priekšlikums un Hokmar kunga ziņojums paredz nodrošināt eh, risinājumu arī par, parādu norakstīšanas bēlīnu gadījumā. Un attiecībā uz to, kādā situācijā tad ir noguldītāji. Protams, ka šāds mehānisms dot vairāk drošības visiem. Un nodokļu maksātāji noteikti ir jānodala no uh, banku noregulējumu scenāriju, un tas ir izšķiroši svarīgs elements, lai nodrošinātu uzticamību bankām un banku savienībai. Un noguldītāju intereses ir eh, jānodrošina, jāaizsargā. Arī tas mums ir jāpaturprātā. Nedrīkst tā teikt aizbaidīt noguldītājs no bankām. Man ir prieks dzirdēt, ka e, referenti interesēja kādi elementi, kas varētu nodrošināt labāku noguldītā drošību. Paldies! Saka priekšsēdētāja Podimātas kundze. Paldies priekšsēdētāji! Gribu pateikties Elīzai, mūsu referentei, par lielo enerģiju strādājot pie šī tiesību akta. Banku Savienības tiesību aktu pakotne ir viena no svarīgākajām darbībām no institūciju puses, kas ir veikta kopš Eiropas monetārās savienības izveidošanas. Un, manuprāt, šī pakotne ir tikpat svarīga kā vispār pašas Eiropas izveidošana. Mums ir uh, vienotais uzraudzības mehānisms, uh, mēs par to nobalsojām, Varņiekungs vakar pie mums bija un referenti šodien arī ir uzsvērusi, cik svarīgi ir atrisināt šo banku noregulējumu jautājumu, noregulējumu mehānisms. Tiešām ir nepieciešams, lai mums būtu patiesa banku savienība. Mums ir nepieciešams uh, vienots regulējums, single rulebook, book, attiecībā uz uzraudzību un nepieciešams, lai bankām būtu uh, konsolidēts pamats. Jānodrošina, lai Nacionālās banku regulācijas iestādes arī būtu savā starpā saistītas un koordinēt savu darbību. Ir jāatceras, piemēram, kas notika Kiprā un Tātad tāda veida izcinājums nedrīkst pieļaut nākotnē. Mums ir jācīnās pret uh, šī, šīs sfēras fragmentēšanos, jā, jāsamazina riski, jāmazina nevienlīdzības starp uh, finanšu institūcijām Eiropas ziemeļos un dienvidos. Jānodrošina tas, lai jāizvairās no tā, ka risks vienā valstī var radīt problēmas kādā citā valstī, kurām ir nepieciešama likviditāte. Piemēram, kur nepieciešams investēt MVU, ir nepieciešams palīdzēt Eiropas Savienībai kā tādai kopumā atkopties, un Eiropas Savienībai kā tādai kopumā ir jākļūst konkurētspējīgākai. Es gribētu piekrist Diegonu pateiktajam. Ja Mani priecē tas, ka. O trapezikos tomēr tā paramēni. Gan ar ziņojuma secinājumu iet pareizajā virzienā banku sistēma joprojām ir fragmentēta un neaizsargāta, ja mēs pārāk kavēsimies savos lēmumos, tad jāsaprot, ka. Jā, no vienas puses ir nepieciešams laiks, kamēr mēs izveidosim šo tiesisko ietvaru, tāpēc uzskatu, ka mums arī ir jāmeklē iespēju šajā regulējumā paredzēt arī kādus pārejas nosacījumus. Līdz noregulējuma fonds būs eh, nu, piepildīts un operēt spējīgs. Mums ir jāskatās uz citām alternatīvām iespējām, bet eh, mana doma katrā ziņā ir tāda, ka ir nepieciešams pārējais periods līdz tam brīdim, kamēr vienotais eh, noregulējuma fonds būs darboties spējīgs un varētu izmantot ESM, tātad Eiropas stabilitātes mehānismu, kas varētu palīdzēt banku kapitalizācijā, varētu būt dažādi priekšnosacījumi tam, protams, bet es domāju, ka kaut kāda vienošanās attiecībā uz pārējais periodu pirms ECB uzsāk savu stresu testu, tas būtu nepieciešams, jo pretējā gadījumā varētu būt negatīva ietekme, negatīva rezultāti šiem stresa testiem, un tie varētu tikai padziļināt krīzi, ja vien mēs nebūsim gatavi jau rīkoties pirms šīs negatīvās situācijas realizējas. Paldies, Podimats kundzei. Hokmarkungs no tāds partijas lūdzu. Liels paldies. Paldies par referentu un pārējo kolēģi sniegto informāciju. Dažs pārdoms no manas puses. Pirmkārt, gribēju tikai uzsvērt arī Ferēras kundzes teikto, ka Šim priekšlikumam ir jābūt savietojumam ar atgūto līdzekļu noregulējuma direktīvu un ir jābūt skaidram, kāda noteikuma tiks piemēroti. Otra lieta. Reizēm par finanšu sektoru mēs runājam par ko tādu, kas būtu nodalīts no kopējās ekonomikas, bet tā nav tā nav nodalīta struktūra, tā ir ekonomikas daļa. Un parasti krīze, par ko ir jārunā, ir saistīta ar ekonomikas problēmām kopumā. Vērtības krišanā, krišanās, tas atspoguļo finanšu sektoru kopumā, un finanšu sektors reizēm neveic savus pienākumus, un situācija tikai pasliktinās. Tomēr, manuprāt, ir svarīgi, lai mēs redzētu kopainu vērtēt situāciju kopumā. Un, ja ir iestājusies sistēmiska krīze, nu, reizēm mēs diskutējam par krīzi bankā, it kā tā būtu, tas būtu tāds nodalīts pasākums. Tomēr krīze var signalizēt arī to, ka ekonomika kopumā ir problemātiskā situācija, un tad ir jābūt pilnīgi drošam, ka ir ne tikai noregulējuma lēmumi, bet arī spēja īstenot šo regulējumu. Tādēļ, manuprāt, ir svarīgi, lai mēs nenonāktu tādā situācijā, kad iesaistītās puses, valdības un bankas uzskata, ka kāds cits risinās šīs problēmas. Ja ir novērojama liela sistemāt, sistemātiska krīze, tad mums jāapzinās, ka pat liels Eiropas noregulējuma fonds ar to nepietiks, lai šīs problēmas atrisinātu. Un tad pastāv zināms risks, jo, ja mūsuprāt mēs problēmu vienkārši varam pārcelt Eiropas līmenī un tādējādi to risināt, tad jāsaka, ka līdzekļi, kas ir pieejami Eiropas līmenī liela sistemātiskas krīzes gadījumā, nebūs pietiekami, lai šīs problēmas atrisinātu. Un tādēļ, manuprāt, ir svarīgi, lai būtu tiesiskā skaidrība visos problēmu gadījumos, jo operatīvai skaidrībai nepieciešama šī juridiskā skaidrība un paļāvība. Tādēļ, manuprāt, pastāv zināms risks, ka šis tiesību akts būs gatavs pirms būsim pabeiguši darbu pie sanācijas un noregulējuma direktīvas. Tomēr, manuprāt, pastāv arī zināms risks, ka mēs varbūt esam pārlieku optimistiski attiecībā uz to, ko varam sasniegt. Vienā problēma, ar ko būs jāsaskars, kādā veidā tad sistēma darbosies gadījumos, kad komisija būs jāpieņem lēmums un EBR būs šāda saistoša loma, jo galu galā banku iestāde ir pakļauta iestāde. Tādēļ, manuprāt, būs visai neskaidri nodalīt šīs lēmumu pieņemšanas lomas. Priekšsādātāji, turklāt, manuprāt, ir nepieciešama arī skaidrība attiecībā uz to gadījumā, kad ir liela banku krīze, jājautā, vai šādā gadījumā nav atbildība arī dalībvalstīm. Lielas sistemātiskas krīzes gadījumā. Kā risināt to, ka uz esošo brīdi ir jāstrādā dažādām struktūrām kopā, kas ir Eirozonā, ārpus Eirozonas, bet tajā pašā laikā banku sistēma ir, pār, ir pārrobežu raksturs. Mēs tiešām liek, liekam lielas cerības uz šo risinājumu, bet pastāv tāds risks, ka, nu, cerības varbūt ir lielākas nekā šī ticamība risinājumam. Un, ja ticamība iztrūks, tad būs grūti šo problēmu atrisināt. Tad ja gribētu norādīt gan referentam, gan ēnu referentiem, ka ir nepieciešama juridiskā skaidrība, un tas jau nenozīmē, ka mēs nepievēršam pietiekumu uzmanību juridiska rakstura problēmām, ka tās vajadzētu aizmirst. Nē, lai nodrošinātu juridisko skaidrību, ir nepieciešams ievērot visas juridiskās normas, jo citādi mēs apdraudam uzticamību sistēmai kā tādai. Paldies! Liels paldies, Gunār! Filipa Norbēra, lūdzu! Paldies, Pablo! Daži komentāri no manas puses. Sākumā par skaidrību un uzticamību. Sākumā gan gribētu runāt par noregulējuma fonda apjomu. Šeit ir jānovelk līnija. Pirmkārt jādomā par to, kam tad šis fonds būs domāts, jo šajā jautājumā parlamenta un padomes um, nostāja atšķiras. Padome uzskata, ka šis būtu avots banku rekapitalizācijai, kas nav gluži tas pats, un tas savukārt ietekmē fonda apjomu. Bet neatkarīgi no atbildes uz šo jautājumu, mūsuprāt, šeit tātad paredzētais apjoms ir nepietiekams. Turklāt gribētu pievienoties kolēģiem, kas norādīja, ka ja fonds būs pārāk liels, tad tas varētu būt nu, tāds um, pretrunīgs aspekts, jo bankas domās, ka varbūt ir atmaksājies muļķības sadarīt, jo ir šāda, pastāv šāda potenciālais iegūms. No otras puses, ja fonds būs par mazu, tad tas būs saistīts lielākā mērā ar birokrātsko slogu. Tādēļ no vienas puses ir nepieciešams nodrošināt šādu situāciju, kad bankas jūtas ērti, bet ne pārāk ērti. Tādēļ šo līniju nepieciešams novilkt. Otrakārt, gribēju runāt par to, ka es īsti nesaprotu, kādēļ Eiropas komisija ir pilnībā pārņēmusi teksta redakciju no padomas, kas nav tāds lab, draudzīgs uh, žests parlamentam, kādēļ ir pārņemta šī BRD teksta redakcija. Es neatceros, um, manuprāt, mēs kopējām kapitāla prasību direktīvu 4, CRD 4, Nu, šeit mums vajadzētu izdarīt atsauci tekstā, bet mums nevajadzētu atsaukties uz um, sanācijas un noregulējumu direktīvu. Jā, protams, var būt atsevišķi noteikumi uh, valstīm, kas ir um, piedalās šajā fondā pretstatā pārējām Eirozonas valstīm. Trešais komentārs. Jūs jau noteikti zināsiet, ka noregulējuma iestādē ir nepiec, vai arī kompetenci iestādē būs nepieciešams uh, pārbaudīt iestāžu noregulējumību, tā teikt, bet to būs grūti darīt, jo, ja iestādē būs jāpieņem šāds noregulējuma plāns, kas nav pieņemams beigās, tad ir divas iespējas. Vai nu mēs bankai lūdzam plānu pārskatīt, lai tas atbilst bankas situācijai, bet tajā pašā laikā mums šķiet, ka zināmos gadījumos nebūs iespēja uh, regulēt šādu banku tīri dēļ sistemātiskās ietekmes, un te atsaucos Gunāra teikto, kā izvairīties no tā, ka vienas iestādes noregulēšana ietekmē un apdraud si visas sistēmas stabilitāti. Tādēļ, mūsuprāt, vienotā noregulējuma mehānismu ietvarā šim pārskatam ir jāatspoguļo arī to, ka banka atbilst plānam, un ja banka tiek uzskatīta par pārāk lielu vai pārāk savstarpēji saistītu ar citām struktūrām, lai būtu noregulējumi, tad tā ir jāatgriež šajā statusā, kas ļautu tai būt regulējumai. Tādēļ mums ir jāizrāda disciplīna vienotā noregulējuma mehānisma valstīs, jo tādējādi mēs atrisinātu 80% no šīs problēmas. Turklāt, Gunār, gribētu norādīt, ka šis teksts ir saistīts ar to, ka mēs noregulējam atsevišķas iestādes. Bet, ja mēs runājam par sistemātisku krīzi, tad nu, tā, tā jau ir cita situācija. Tādēļ mums nevajadzētu sistemātisku krīzi risināt tikai ar šo priekšlikumu. Paldies! Paldies! Jā, arī man ir vairāki novērojumi, vairāk komentāri. Protams, šī tiesiskā noteiktība mums ir nepieciešama, par to runā vairāk kolēģi. Tajā pašā laikā ir būtiski, lai mēs ievērotu arī termiņus, līdz kuram jāpiemēro Banku Savienības otrā pīlāra noteikumu. Līdzīgi kā tas tika vakardien minēts, kā to minēja centrālās bankas direktors, šī piemērošana noteikti uzlabos situāciju un pātrinās atvesaļošanos kopā, un es domāju, ka viņam ir pilnīgi taisnība. Tādēļ te ir jābūt mūsu primārajai prioritātei. Un es domāju, ka parlamentam vajadzētu sniegt savu ieguldījumu atvesaļošanās, pātrināšanā Eiropā. Tas ir lielā mērā saistīts arī ar mūsu darba termiņu beigām, kas tuvojas. Mēs strādājam pie šī sešu likumdošanas priekšlikumu kopuma, citām tiesību normām. Tādēļ, manuprāt, mūsu sastāvam, sasaukumam ir viens uzdevums, šī ir pēdējā iespēja, pēdējais brīdis, tādēļ ir būtiski, lai mēs tiešām no viss sirds mestos darbā. Ferēras kundze, un uzklausīsim arī komisijas viedokli, jo vairāk kolēģi lūdza komisiju paust komentārus. Tādēļ, ja Ferēras kundze piekrīt, tad dodam vārdu komisiju un pēc tam uzklausīsim vēlreiz referents kundzes. Lūdzu, komisiju. Thank you. Thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī Ferēras kundzei un deputātiem, kas izteicās. Paldies jums par konstruktīvo viedokļu paušanu. Līdzīgi kā jau to minēja priekšsādātājs, tad šis priekšlikums komisijai ir būtiski svarīgs. Mēs šeit strādājam pie Banku Savienības trešā pīlāra, un šo pīlāru nepieciešams pieņemt cik drīz vien iespējams. Tādēļ mēs um, izdaram spiedienu arī uz padomi. Nu, šķiet, ka sagaidāms, ka arī parlaments spiediena varbūt rezultātā, bet ceram, ka nonāks drīz pie piemērota risinājuma. Mēs ar lielu interesi sekojām jūsu iekšējām diskusijām. Un, kas attiec uz komisiju, tad mūsuprāt ir svarīgi šajā priekšlikumā saglabāt vismaz visus aspektus, kas ir saistīti ar centralizāciju. Mēs vēlamies tātad vienu iestādi un arī vienu fondu. Mūsuprāt, tas ir tas labākais risinājums, kā risināt šīs problēmas. Turklāt mēs, es gribētu arī precizēt, ka šis priekšlikums ir balstīts uz banku sanācijas un noregulējuma direktīvas, tātad visi būtiski elementi, kas ir saistīti ar nodokļu maksātājiem, veids, kā noregulējuma fonds sasauksies ar um, šo noregulējumu plānošanu, noregulējamību. Visi šie jautājumi ir elementi, kas ir izmantot arī sanācijas un noregulējuma direktīvā un uh, tie būs tādi paši noteikumi, kā tie sasauksies ar Banku Savienību. Varu piekrist arī referentei par sanācijas un noregulējumu direktīvu. Jā, tiešām ir būtiski nāk klajā risinājumu šajos jautājumos, kas saistīti ar Banku sanācijas un noregulējumu direktīvu. Turklāt, mūsuprāt, ir arī vairāk jautājumu, kas vēl tālāk jāpārunā, kā piemēram jautājumi, kas saistīti ar fiskālajām sekām viens no kolēģiem to jau minēja, arī trešās valstis, arī šo, šīs uzņēmēja iestādes iesaistīšana lēmumu pieņemšanas procesā, un arī komisija ir gatava konstruktīvi iesaistīties diskusijās par šiem jautājumiem. Un ar nepacietību gaidīsim Ferreiras kundzes ziņojumu un turpmākās diskusijas komitejā. Paldies! Muchas eh, gracias, señor. Paldies komisijai. Un, kā jau teicu, došu tagad vārdu referentei noslēguma vārdiem. Paldies priekšstādātāji. Debats, manuprāt, bija ārkārtīgi noderīgs. Es ļoti uzmanīgi pierakstīju kolēģu izteiktos komentārus, paustās bažas un domāju, ka man tagad ir ļoti daudz materiāla, lai uzlabotu komisijas sākotnējo tekstu. Esmu šobrīd vēl vairāk pārliecināta, ka Eiropas parlaments ir ļoti konstruktīvi noskaņots un ka ir vienprātība, principiāli vienprātība par šo ietvaru, par ietvaru pamatprincipu. Es negribu te pārāk izteikties uh, detalizēti, bet jāatzīmē, ka jā, tika minēti svarīgākie jautājumi mūsu turpmākajam darbam. Mums vairāk nav īpaši daudz laika ziņojuma izstrādē, bet viena lieta, ko minēju arī savu ievadvārdu sākumā, ir šī izpildirektora amats un jautājums par atbildību par pieņemtiem lēmumiem un uh, attiecību noskaidrošanu starp komisiju un uh, šo valdi, tātad kā tas viss darbosies. Uh, esmu pierakstījusi idejas no kolēģiem arī šajā jomā. Otrām kārtām, galvenais elements pašā sistēmā. Tā tad arī par to mums pašiem ir jānonāk pie skaidrības. Protams, ka tā ir vienota uzraudzība. Un vienot uzraudzība nozīmē arī, ka nepieciešams vienotais noregulējuma mehānisms un nepieciešams arī vienotais noregulējuma fonds. Tātad viss šīs trīs lietas iet roku rokā. Tāpēc ir svarīgi atcerēties, ka fonds eh, nav tāds glābšanas parādu norakstīšanas fonds. Fonds ir veidots tā, lai noregulējuma procedūras būtu operatīvas un lai tās neskārtu nodokļu maksātāju. Tātad, tāpēc arī šis parādu norakstīšanas bailīna elements ir ārkārtīgi svarīgs, un šos elements vajadzētu saglabāt. Vairāk runātāji teica, ka fondam jau no paša sākuma ir jābūt atbilstoši finansētam, Tika minēta arī doma, ka varētu budžetā paredzēt uh, kaut kādu finansējumu. Tātad tas nozīmē atkal, ka nodokļu maksātāji jau no paša pirmā brīža līdzfinansētu kaut gan šī summa tiktu atmaksāta tad, kad fonds būtu jau labi nostabilizējies. Bet tādā gadījumā atkal rastos situācija, ka tie būtu nodokļu maksātāji, kas glāb bankus, bankas. bet otrs variants ir, ka akcionāri darbojas pie banku glābšanas un attiecīgi saņem arī palīdzību no noregulējuma fonda. Kolēģi izteicās, ka ir nepieciešams fonds, kurā būtu pietiekami līdzekļi jau no paša sākuma. un arī rekapitalizācijas elementiem stabilitātes mehānismā jābūt labi definētiem, un tur jāparedz cieši saikni ar visu šo pārējo struktūru, jo mēs te runājam par līdzsvaru iekšējā tirgu, un mums ir jānodrošina, lai nebūtu nekādi noteikumu kropļojumi, pieļaujot kaut kādus neskaidrus elementus, kas nav visiem zinām un izprotami. Tā tad noteikumiem jābūt tiem skaidriem, caurskatāmiem un, kas vēl svarīgāk, tiem ir jātiec uz visiem vienādi. Runājot par sistēmas stāšanos spēkā, ir svarīgi, lai mēs uzmanīgi aplūkot pārējais mehānismu. Līdz jaunā sistēma būs pilnībā savietojama ar nacionālajām sistēmām un ar uh, fondiem valstu līmenī, ja tādi pastāv. Tātad tas būtu ļoti svarīgi pārējais periodā. Vēl kas izrietē no šīm diskusijām? Apziņa, ka sistēmā nepieciešama konsekvence. Tātad Mums ir BRRD, banksanācijas noregulējuma direktīva, Hokmārka kungs ir uh, referents šajā jautājumā, un darbs turpinās, tātad BRRD direktīva, un tāpat arī tiesība akts, pie kā mēs strādājam, un Lambert kungs te ir. Lambert kungs šajā sakrībā norādīja, ka teksts, kas šobrīd ir iesniegts mums, ir principā padomas teksts, un mums jāsaka, tas ir problemātisks dažās jomās. Es gribētu panākt to, lai katrs teksts tiktu atbilstoši izsvērts, un nevarētu būt tā, ka viens teksts ir prioritārs, bet lai visi teksti būtu pietiekami caurskatāmi Mums ir nepieciešama gluda pārēja starp uzraudzību un uh, noregulējumu iestādi. Tad Hubners kundzes plāns un arī komentāri, ko izteica citi kolēģi par saikni starp bankām, kuras ir sistēmā un kuras atrodas ārpus sistēmas. Kolēģi, ir īpaši Ludvigsson kungs runāja par to, kas jau ir ieviests BRRD, un tas ir sociālā atbildība noregulējuma procesā. Tātad to mēs jau iestrādājam BRRD direktīvā. Un ir skaidrs, ka mums noteikti nepieciešama arī pārskata klauzula Banku sanācijas noregulējuma direktīvā. Visbeidzot, Mums ir ambīcijas strādāt ātri, bet to, protams, nedrīkst eh, darīt uz eh, kvalitātes rēķina. Tāpēc es gribētu lūgt arī eh, sekretariātam palīdzību. Mums ir jāpadomā, kā un cik mēs varētu pātrināt šo procesu, kaut gan mums jau ir zināms laika grafiks izstrādāts. Un, protams, mēs gaidīsim arī uz padomi. Manuprāt, debats ir parādījušas, ka mēs strādājam pie ārkārtīgi tādiem delikātiem, jūtīgiem jautājumiem. Un mēs pilnīgi noteikti negribam sabojāt šī darba kvalitāti, pārāk to sasteidzot. Jo mums joprojām vēl ir laiks līdz decembrim, lai pieņemtu galīgo lēmumu. Es no savas puses varu solīt, ka es izpildīšu laika termiņus, kā, kas attiec uz mani, uh, Un, ja mēs gribam darbu pātrināt, tad, kā es teicu, es negribētu apdraudēt, sabojāt mūsu veiktā darba kvalitāti. Vēlreiz beigās gribētu pateikties visiem kolēģiem, kas uh, izteica komentārus, kas runāja. Mēs nekad nedrīkstam pazaudēt galveno elementu šajā tiesiskajā regulējumā. Tas ir iekšējais tirgus un uh, finanšu sistēma, kas ir spēcīgāka, kas ir stabilāka. Un kurai ir labāks iespējas atbalstīt reālu ekonomiku, aizsargāt nodokļu maksātājus. Un mums jānodrošina tas, lai nodokļu maksātāji un akcionāri, kas ir faktiski īpašnieki šajās bankās, lai viņu intereses būtu ievērots noregulējuma procesā. Un lai noregulējuma process dotu stabilitāti un attiecīgi, lai noguldītāji arī noguldītu naudu bankās. Mums ir FTIC, ASV, arī tas iet uz priekšu. Un es domāju, ka arī Eiropas Savienībai vajadzētu iet šajā virzienā. Cienījamie kolēģi jau minēja, un tīpaši Klīnsa kungs hm, jau to ir minējuši vairāk kārt. Mums ir nepieciešams garantēt arī mazu noguldītāju noguldījums Un mēs nedrīkstam graut uzticību un ir jāveic šie jaunie banku pārvaldības procesi, bet tie nedrīkst uh, traucēt uh, investīciju darbā. Paldies arī uh, komisijai un es ceru, ka mēs varēsim pabeigt šo sasaukumu ar daudz veselīgāku banku sistēmu. Mēs izskatīsim 13. oktobrī Līdz 16. oktobrim ir iesniegt grozījums, un 18. oktobrī mēs izskatīsim grozījumus. Balsošana komitejā notiks 25. novembrī, un plenārsēdē martā būs uh, galīgais balsojums par šo tekstu. Tā tad pāriem tālāk pie nākošā darba kārtības jautājumu, un tie ir priekšsēdētāji paziņojumi. Between... Attiecībā uz uh, pilnvaru sadursmē starp ekon un uh, finanšu komiteju attiecībā uz uh, līdzekļu uh, nodošanas regulu. Priekšādātā konference savā sanāksmē 12. septembrī nolēma piemērot 51. noteikumu, proti uh, kopīgas komiteju sanāksmes. Lībe komitejas sekretariāts un mūsu sekretariāts pavisam drīz ieteiks pārskatītu darba kārtību kopīgām sanāksmēm par um, naudas atmaskāšanas novēršanas direktīvu un fondu nodošanas regulu. Mēs balsosim par abiem ziņojumiem visvēlākais janvārī. Un cerams pabeigsim pirmo lasījumu vēl šajā sasaukumā. Ekon sagatavos grozījumus un līdz ar to šo grozījumu izskatīšana šodien atkrīt tikšanās ar Nacionālā parlamentu pārstāvjiem. Šodien Ekon komitejā notiks sanāksme kopā ar Nacionālā parlamenta pārstāvjiem, lai diskutētu par Ekon ziņojuma grozījumiem par 2013. gada Eiropas pusgadu. Referenti ir Elīsa Ferreira. Šis pasākums notiks ļoti svarīgā laikā, tad, kad padome ir pieņēmusi valstu rekomendācijas. Mēs diskutēsim par uh, val, Eiropas Savienības valstu budžet, budžetiem. Discuss... Ir ļoti svarīgi kopīgi diskutēt par 2013. gada pusgada rezultātiem. Tas nozīmē, ka varam pievērsties nākamajam darba kārtības punktam. Tas ir devītais Ekon komitejas 2014. gada sanāksmi grafika projekta pieņemšana. Jūsu dokumentu mapēs šis projekts ir pieejams, es pieņemu, ka nav nekādu iebildumu, tāpēc varam uzreiz pāriet uz desmito darba kārtības punktu, un tas ir balsojumi. Desmitais punkts - ieguldījumu produktu pamatinformācijas dokumenti. Referente Pervānša Beresa. Šīs punkts tiek atlikts, tāpēc varam pievērsties galīgajam kompromisam par ekonu atzinumu par dzimumu līdzsvaru. Vispirms pārbaudīsim, vai balsošanas kartes darbojas pareizi. Balsošanas karš pārbauda tātad. One socialist, okay? Sven, you have the car? Sven, jums ir karte līdzi? Bereses kartei, Bereses, Bereses kundzei nav līdzi karte. Tad sākam balsot, lai pārbaudītu, vai darbojas eh, balsošanas kartes. Vēlreiz? Ne? 247. Ah. Ya, perfecto. So, we move uh, compromise. A kompromiss, kurš par? Jāsvien. Es atvainojos. Referents vēlas izteikties. Šmita kungs. Thank you very much. Paldies. Es tikai vēlējos teikt, ka šis ir eh, parlamenta kompromisa teksts. Sāku darbu pilnīgi uh, citā vietā, un tagad nezinu, kur esmu atjēdzies. Ja mēs vēlamies nonākt pie rezultātiem, tad es gribētu uh, lai visi atbalsta šo kompromisu. Es vēlētos pateikties visiem darbiniekiem un jo īpaši sekretārijātam par ārkārtīgi labo darbu. Es ceru, godamie kolēģi, ka beigās mēs varēsim sagatavot ziņojumu. Pretējā gadījumā mēs šeit sēdēsim kā tādas pīles uz slidena ledus un redzēsim, ka visapkārt mums viss virzās uz priekšu, bet mēs neko nevarēsim iesākt. Nu, cerams, ka jūs pārvēlēs uz nākamo sasaukumu, lai jūs varētu baudīt mūsu darba rezultātus. Paldies, Šmita kungam, es atvainojos, ka piemērs jums dot vārdu. Tad eh, tūlīt eh, sākam balsot. Vispirms A kompromiss, kurš par, kurš pret, atturas, pieņemts. B kompromiss, kurš par, kurš pret, atturas, pieņemts. C kompromiss četrās daļās. Balsosim par pirmo daļu, kurš par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemta. Trešā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemta. Jūs vēlaties pārbaudīt? Labi, pārbaudam trešo daļu. Pērvanš ir pret, Svens arī ir pret, divi vēl pret. Tātad eh, beidzam balsot, pieņemta. Ceturtā daļa ar mutisku grozījumu no referentā. Ja nav iebildumu, ja tad eh, balsosim par šo grozījumu, kurš par, pret, atturas. Šķiet, ka pieņemts, bet eh, pārbaudīsim. Pērāņš ir pret, Svens arī ir pret. Beidzam balsot. Norādīts. Norādīts. 22 par, 23 pret. Piektais punkts. Un kompromiss par šo punktu. Un Tātad varam pievērsties D kompromisam. Es atvainojos. Okay, we vote the compromise. Balsosim par uh, kompromisu, svītrojot vārdu šālu. Ak, nē, tas jau ir iekļauts kompromisā, tātad balsojam par kompromisu attiecībā uz piekto punktu. Kurš par? Tātad balsojam. Sākotnējais piektais punkts, kurš par? pret atturas šķiet, ka jāpārbauda. Sākam balsot. Pērvāns šai pret, Svens ir pret, tātad eh, divi vēl ir pret. Beidzam balsot. Noraidīts. D kompromiss. Kurš par? pret atturas pieņemts. E kompromiss. Kurš par, kurš pret atturas pieņemts. F kompromiss. Kurš par? Es atvainojos. Nē, mēs balsojam par 234. grozījumu. Kurš par? Pret atturas noraidīts. Tagad balsosim par F kompromisu. Paldies, Žanpau. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Tagad G kompromiss kurš par pret atturas pieņemts. 255. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. Mirklīti. Excuse me, point of order. Es atvainojos, procesuāls jautājums. Tā kā mēs noraidījām piekto punktu C kompromisā, mums ir jābalso tagad atsevišķi par grozījumiem. Tie ir runa par svītrošanu, izņemot pēdējo Mums ir jābalso par 194. punktu. Tas ir 4. lapas pusē. Tātad esam noraidījuši 5. punktu. Mums ir jābalso par šī punkta atsevišķajiem grozījumiem. Par visiem. 194 ir svītrošana, un mums ir jābalso par 194. Vai tagad ir skaidrs? Tad balsojam, kurš par, pret, atturas, norādīts. Es atvainojos par šo misēkli. Un tagad atkal pievēršamies H kompromisam, un te ir balsams pa daļām. Pirmā daļa, kurš par, Es atvainojos, ne jums ir taisnība. Mums ir jābalso par apsvērumiem. 54. grozījums, kurš par, pret, atturas, norādīts. 55. kurš par, pret, atturas, norādīts. 56. kurš par, pret, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Vai mēs varam pārbaudīt 55. To? 55. To. Labi, pārbaudam 56. Piecdesmit sestais tika pieņemts, labi. Es atvainojos. Varbūt jūs varētu paskaidrot, vai 55. un 56. abi ir pieņemti? 55. tika noraidīts un 56. tika pieņemts. Manuprāt, 55. bija tāds pats vairākums. Gribētu, lai jūs to pārbaudat. Jums bija pluss pielikts? Nē? Tautas partija bija pluss? Manuprāt, eh, tautas partija bija par, un tāpēc es gribētu pārbaudīt, pārbaudīt 55. Labi, pārbaudam ātri 55. 55. No. So par Ševen against and Sven, you vote. Pervanš ir pret. Sven, jūs balsojat? Sven, mēs pārbaudam 55. Pervanš balso pret un jūs, Sven? Labi, beidzam balsot. Tas ir noraidīts. 55. ir noraidīts, 56. ir pieņemts. Tagad pievēršamies H kompromisam. Trīs daļās. Pirmā daļa. Es atvainojos divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa, kurš par, kurš pret, atturas, pieņemta. Pārbaudīsim otro daļu. already seen because we two votes in favour from our side. Eh? No. Yes. Pervenche is in favour. Uh, uh, Pervenche bija par. Tātad 23 pār, 22 pret pieņemts. Tad tagad pievēršamies I kompromisam. Compromise I, those in favor, against. Kurš ir par, kurš pret pieņemts? J kompromis, kurš par, pret atturas pieņemts. Kā kompromiss, kurš par, kurš pret atturas pieņemts. L kompromiss. Balsams pa daļām, to pieprasa tautspartijas grupa divās daļās, tātad pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemta. Tagad pievēršamies M kompromisam, kurš par, pret pret atturas pieņemts. N kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. O kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. P kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. Q kompromiss, balsājums pa daļām, to pieprasa tautas partijas grupā, trīs daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemta. Jūs vēlaties pārbaudīt? Pārbaudam Q kompromisa pirmo daļu. Sven, jūs balsojat? Divi pret. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Kurš par? pret atturas pārbaudīsim otro daļu. Pērvanš un Sven, vai jūs balsojat? Jūs esat par? Viens par, viens pret, beidzam balsot. Pieņemtā trešā daļa, kurš par? Pret, atturas, pieņemtā. Tagad R kompromiss. Kurš par? Pret atturas pieņemts. S kompromiss. Kurš par? Pret atturas pieņemts. T kompromiss. Kurš par? Pret atturas pieņemts. U kompromiss. Kurš par? Pret atturas pieņemts. V kompromiss. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Dubult V kompromiss. Kurš par? Pret atturas pieņemts. X kompromiss, kurš par? Es atvainojos. X kompromiss divās daļās. Balsojam par pirmo daļu, kurš par pret atturas pieņemts. Otrā daļā X kompromisā, kurš par pret atturas pieņemts Pārbaudīsim X kompromisa otro daļu. Vēl divas balsis pret. Lūdzu, turpiniet balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pieņemts. Tātad uh, Y kompromiss. Gozes kungs. Pas Dieu dans, les, dans le dos, mais man šķiet, ka uh, sociālisti ir viens par daudz katrā balsojumā. Vai mēs varētu pārbaudīt, kāds ir balsojuma sastāvs komitejā? Sekretariāts tūlīt saskaitīs. Yes, Elisa. Eu penso que não, mas pedir. Elisa? Nedomāju. Bet noteikti mūsu nav par daudz. Mūsu sekretariāts pārbaudīja un saka, ka nav. One more. So there are, 13. so there are uh, one more socialist. Uh, Lūdīgso kungs ir klāt, viņš uh, nebalso gan. Tātad, vai tagad ir skaidrs, Gozais kungs? Well, yeah. Nu, jums kā priekšsēdētājiem labāk redzams. La machine donne don bien le compte. Bet uh, automātiski šķiet, ka skaitās balso, balss. The machine and the secretariat say this okay, so I... Sekretariāt saka, ka viss ir kārtībā. Uzskatu, ka mums viņiem ir jātic, ka viss ir kārtībā. Merci beaucoup, monsieur. Il n'y a pas. So, we move on to... Nu labi, turpināsim. Y kompromiss, kurš par? Pret atturas pieņemts. Z kompromiss divās daļās. Pirmā daļa, kurš par? Pret atturas pieņemts. Otrā daļa, kurš par? pret atturas pieņemta. AA kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. AB kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. AC kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. AD kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. AE kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. AF kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 51. grozījums. Klevas kundze vēlas ko teikt. Finish the vote and we give you the floor later. Te nobalsosim, pēc tam dosim jums vārdu. 51. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts noraidīts. 52. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 53. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Tas nozīmē, ka tagad balsosim par tekstu ar grozījumiem. Kurš par? Klēvas kundze vēlēs ko teikt? Tikai vienu teikumu. Gribētu paskaidrot balsojumu sociāldemokrāta grupas vārdā. Ņemot vērā to, ka eh, C kompromisā balsojums izdevās ļoti labi, tas mums bija ļoti svarīgs, es gribētu ieteikt, lai mūsu grupa balso par šo ziņojumu. Es patiešām vēlētos pateikties referentam par eh, to, ka viņš pēdējo 4-5 mēnešu laikā ņēma vērā ļoti daudz viedokļu un ideju. Uh, Mēs ļoti daudz diskutējām, mēs uzskatījām, ka ir vajadzīga 45, 40% kvota un arī sankcijas. Labi, tad balsojam tagad par grozīto tekstu elektroniskais balsojums. So we close the vote. Beidzam balsot. 37 par, nē, 39 par, atvainojos. 2 pret, 6 atturējās. Apsveicam Ole Šmita kungu. Līdz ar to šo sanāksmi varam slēgt līdz pēcpusdienai, līdz pulkstens 15. Lielas paldies visiem!